Eh, šī debata bija ļoti nozīmīga un es centīsimies eh, eh, veikt to darbus, ko jūs mums mudinājāt šodien. Paldies! Paldies, komisār kungs! Ir seši rezolūcija projekts saņemts, līdz ar to debats beidzām. Balsojums būs rīt pulksten 12.30. Tagad mutiskie, jautājums, kuriem atbild mutiski, atkrituma krīze kampānijā. E, došu vārdu uzreiz sākumā e, autoriem Aukeres kundze divas minūtes. Paldies, priekšēdētāji. Šobrīd izskatās ka komisija eh, tiešām laiku pa laikam ir spējīga uz konsekventu rīcību. Un es ļoti priecājos par izredzēm šodien saņemt atbildes uz konkrētiem jautājumiem. Ja nekas netiks darīts un Itālija nesaņems uh, lielu sodu, tad mēs atkal no jauna sastapsimies ar šo problēmu arī citās vietās. Ja mēs pieļausim to, ka atkritumu apsaimniekošana tiek atklā, atstāta novārtā, tad mēs tiešām arvien biežāk runāsim par šo problēmu. Ir pienācis laiks Itālijai šo problēmu atrisināt. Tā ir brīnišķīga, skaista valsts, kas šobrīd slīkst atkritumos un turklāt šī krīze padziļinās, atkritumu kļūst arvien vairāk, un no tā nevajadzētu ciest Itālijas iedzīvotājiem. Ir jābūt efektīvam apsaimniekošanas atkritumu savākšanas plānam, un uh, nav iespējams atrisināt uh, atkritumu problēmu, ja netiek iesaistīti pilsoņi, un cilvēki ļoti daudzos gadījumos ir gatavi iesaistīties policiju un armiju, eh, būt nevienmēr ir vajadzīgs iesaistīt, ir jā, vai nepieciešams vajāt īstos vainīgos lielos koncernus, milzīgos uzņēmumus, kas ļoti lēti tiek vaļā no atkritumiem. Paldies! Grazie, la parola! Paldies! Paldies! Došu vārdu nākamajam runātājam Sandagāda kungam divas minūtes. Jā, tak for formand. Paldies, priekšstādātājs kundze. Uz Itāliju rudenī devās delegācija, un mēs tikāmies ar kampānijas reģiona priekšsēdi. Un uzdevām viņam jautājumu, kāpēc nav atrisināta katastrofālā situācija. Viņš atbildēja, ka runa pēc būtības ir par politisku problēmu. Protams, šī atbilde sniedz skaidrojumu. Viņš būtu varējis teikt, ka tā ir tehniska problēma, loģistikas problēma, ka runa ir par ekonomisku problēmu, bet nē, nē, Viņš atbildēja, ka runa ir par politisku problēmu. Problēma ir tāda, ka nav politiskās gribas. Un tieši šīs politiskās gribas trūkuma dēļ Itālija nav izpildījusi savus pienākumus saskaņā ar atkritumu direktīvu. Politiskās gribas trūkuma dēļ mēs varam konstatēt, ka nekas no tā, ko prasīja uh, tiesa nav īstenos, un politiskās gribas trūkuma dēļ Eiropas Savienībai Eiropas Savienība decembrī vismaz nebija saņēmusi ticamu uh, Itālijas izstrādāto atkritumu šķirošanas un pastrādes plānu. Lai slēptu skandālu, šeit pastāv politiskā griba. Un tāpēc mēs savā grupā esam izstrādājuši ļoti skaidru viedokli. Mēs atbalstām tos, kas Itālijā cīnās par caurskatāmību šajā lietā, un tādu ir daudz. Lai atbildīgās personas uzņemtos savu atbildību. Bet pirms tas notiek, vairs nedrīkst piešķirt kaut vienu eiro no nodokļu maksātāju puses Itālijas valdībai, lai tā atbalstītu šo finansiālo neiesaistīšanos. Paldies! Merkisas kundze divas minūtes. Eh, Paldies, priekšsēdētāji! Pagājušajā gadā mēs viesojāmies kampānijā Neapolē un redzējām, kas tur īsti notiek. Uh, Mēs redzējām šo atkritumu krīzi un redzējām, ka tā tiešām ir ļoti nopietna. Mēs pārliecinājāmies savām acīm, ka situācija ir tuva katastrofai un pat um, uh, Nacionālā uh, dabas parka teritorijā Vezova apkārtnē tiek izgāsti atkritumi un bija arī, mēs redzējām arī atkritumu sadedzināšanas iekārtas, kas gan nedarbojās. Es pilnībā piekrītu iepriekšējiem runātājiem, būtībā situācija izraisa šie politiskie strīdiņi par to, kas ir vainīgais, un domāju, ka politiķiem kopā ar pārējiem pilsoņiem ir jārisina situācija, bet es nekādus centienus nemanīju. Nebija arī plāna krīzes pārvarēšanai. Varbūt jūs mūs varētu informēt par to, vai šāds plāns ir. Uh, mēs tikāmies ar visiem iesaistītajiem vai visiem atbildīgajiem, ar visādu iestāžu pārstāvjiem, ar pašvaldību pārstāvjiem un neko nepanācām. Neviens mūs neuzklausa. Eiropas Savienība vismaz ir gatava mūs uzklausīt un Mēs tiešām ceram, ka Eiropas Savienība sniegs atbalstu. Situācija ir jārisina, un mēs labprāt kaut ko darīt, bet mēs taču paši neiesim tur vākt atkritums. Man ir jautājums komisijai, vai jums ir plāns, kā rīkoties, vai ir kalendārais grafiks, vai cik ilgi jūs vēl grasāties gaidīt, un kādi sodi ir paredzēti, kas notiks ar struktūra fondu palīdzību, vai tiks iesaistīta Eiropas kopiena tiesa. Jo šobrīd mēs varam runāt ne tikai par atkritumu krīzi, bet par draudiem cilvēku veselībai Un kā komisija grasās attiekties pret šo aspektu, kaut gan tā nav tieši jūsu joma. Protams, arī mafija ir iesaistīta problēmas izraisīšanā, un Eiropas komisijas uzdevums nav uh, šeit cīnīties pret mafiju, bet uh, vai komisijai šeit nebūtu kādas rīcības iespējas? vai jūs kontrolēsiet, kā tiek īstenots mūsu direktīvas, varbūt var pa prasīt palīdzību arī no dalību valstīm. Vai jūs nedomājat, ka ir jāparāda, ka tiekot galā ar šo atkritumu krīzi, varētu iespējams izveidot atkritumu, efektīvu atkritumu pārstrādes vai otrreizējās uh, izmantošanas sistēmu. Paldies! Grazie, la parola all'onorevole Bizzot. Paldies! Bizzotto kungam vārds divar pusminūtes. Bizzotto kundze. Situācija kampānijā sevišķi ap Neapoli, nav radusies eh, tagad nesen tā, šī problēma pastāv jau vairākus gadus, un situācija ir paradoxāla, gluži kā trešās pasaules valstīs, kā komisija, kādas sankcijas tā ir paredzējusi uzlikt, kādas ir ekonomiskās ietekmes iespējas, ko var izmantot vai komisija varētu sniegt skaitļus par to, kādi līdzekļi no Eiropas sistēmas kampānijas reģionā ir izmantoti, lai izveidotu atkritumu pārstrādes sistēmu. Jau 15 gadus uh, būtībā ilgst šī atkritumu krīze. Itālijas valdība pēdējo gadu laikā ir centusies um, meklēt risinājumus, bet Neapol, Neapolis ielās, um, Neapolis ielas ir apraktas zem atkritumiem, un būtībā mēs redzam, ka vai nu valdība nav spējīga atrast risinājumu, vai tai trūkst politiskās gribas. Un situācija Neapolē un citur kampānijā uh, Eh, tās pamatā ir neefektīva pārvaldība visā atkrituma apsaimniekošanas jomā. Un, lai izveidotu diferencētu atkritumu savākšanas sistēmu, ir vajadzīga programma. Šobrīd situācijas risinājums vairāk izskatās kā cīņa ar sekām, tiek iesaistīta armija un piemēram citos reģionos, piemēram, uh, um, šī diferencētā atkrituma apsaimniekošanas sistēma funkcionē gluži labi, ja to ir izdevies um, izveidot lielākais pelnītājs no šīs krīzes ir mafija Itālijā. Knik. Paldies, tagad vārds komisāram Potočnikam. Paldies, priekšsēdus kundze. Godātie Eiropas parlamenta deputāti, pirmkārt gribētu pateikties eh, godātiem deputātiem, kas pievērs manu un manu dienestu uzmanību šim svarīgam jautājumam. Es priecājos, ka Eiropas parlaments ir uzņēmējis aktīvu lomu atkrituma apsaimniekošanas situācijas uzraudzībā kampānijā. To parāda zi komitejas ziņojums eh, pēc eh, apmeklējuma kampānijā, eh, kas notika pagājušā gada aprīlī. Parlamentam šeit tiešām ir svarīga loma, un tas to arī pilnībā uzņēmies Tūlīt pēc Eiropas kopienu tiesas sprieduma 2010. Eh, gada 4. martā komisija rakstīja vēstuli Itālijas varas iestādēm, jautājot, kādu pasākumu plānot, lai izpildītu tiesas spriedumu. Kopš tā laika komisija ir vairāk kārt kontaktējusies ar Itālijas varas iestādēm un tikusies arī. Pēdējais šāds pasākums bija misija uz Neāpoli 22. 23. novembrī eh, no vidas ģenerāla direktorāta puses. Mūsuprāt, Itālijas varas iestādēm joprojām ir daudz darāmā, lai izpildītu spriedumu prasības. Pirmkārt, ir jāuzlabo atkrituma apsaimniekošanas uh, eh, iekārtas un sistēmas visā kampānijā. Otrkārt, jāizstrādā efektīvs atkrituma apsaimniekošanas plāns eh, pilsētu atkritumiem kampānijā, ņemot vērā cita starpā ES atkrituma apsaimniekošanas hierarhiju. Komisija neapmierina līdz šinei Itālijas varas iestāžu spērtie pasākumi kro, kopš e, tiesas spriedumu, jo tajos nav ietverts detalizēts kalendārs, E, celtniecības darbiem un sistēmu izveidē. Mēs uzskatām, ka kampānijas atkrituma apsaimniekošanas plānam ir pilnībā jāiz, jāizpilda Eiropas vidas likumdošanas prasības un jāpievērš uzmanība prioritāte atkritums samazināšanai un reciklēšanai. Ir jānodrošina at, šķirotai atkritumu savākšanai visā reģionā jānodrošina, lai kampānijā būtu nepieciešamās kompostēšanas kapacitācijā, iedibina pasākumi drošai atkritumu e, novietošanai vairāk nekā 7 miljonu uh, eh, cietu atkritumu, kas uh, eh, krauj, krājas kampānijas pilsētās. Tas nozīmē arī, ka ir eko atkritumu um, analīze jāizdara, lai eh, saprast, kā visdrošāk uh, tos eh, izmest. Ja nav šādas um, ehm, atkarībā apsaimniekošanas plāna, tad komisija versīsies atkal tiesā ar uh, prasību uzlikt sodas. Tādēļ mums ir rūpīgi jāizskata kampānijas uh, atkrituma apsaimniekošanas uh, Eh, plāns, eh, plāna projekts, ko eh, kampānijas varas tiestādes ir nu pat nosūtījušas komisijai, un tas ir burtiski nu pan. Ir arī rūpīgi jāraugās uz to, kā šis plāns tiks īstenots. Lēmums par to, kad uzsākt 260. pantu procedūru pret Itāliju, būs lielā mērā atkarīgs no atkrituma apsainiekošanas plāna satura, kā arī pasākumu grafika, uh, Eh, lai risinātu pārliecinošā veidā problēmu. Kas attiec uz esošiem at, iz, eh, poligoniem, komisija ir uzsākusi izmeklēšanu un prasījusi Itālijas varas iestādēm Terciano, Četričiano eh, poligonu funkcionēšanu. Itālija joprojām nav atbildējusi. Kopš, kad komisija to saņems, tā to izvērtēs. Pat labāk komisijai nav pierādījumu, ka uh, Eiropas Savienības uh, eh, vidas likumdošana būtu pārkāpta. Fakts, uh, ka poligons ir uh, eh, aiz, vidas aizsardzības reģionā, novietots principā, kā tāds nav nepārkāp likumdošana Eiropas Savienības, ja ir izpildīt. Uh, attiecīgie noteikumi un attiecīgās valsts iestādes ir veikušas uh, E, vidas e, saku novērtējumu un e, kompensējošas pasākums, kā arī kaitējumu novēršanas pasākumu. 1994. tā līdz 99. gadu programmēšanas periodā 88,1 miljonu eiro tika atvēlēta atkrituma apsaimniekošanas uh, Eh, projektiem. Apmēram 49% eh, līdzfinansēja eh, Eiropas rekonstrukcijas attīstības plānu, tikai apmēram 19% šo līdzekļu tika izmantot, tāpēc, ka ...1994. gadā Itālijas varas iestādes uh, iecēla izņēmuma apsaimniekošanas uh, pārvaldību. Uh, nākamā programmēšanas periodā līdz 2006. gadam 140 eh, miljonu eiro tika finansēta apmēram 40% atkal Eiropas rekonstrukcijas bankas finansēta. Lielā mērā tika veltīt šiem mērķim. Eiropas komisija eh, spēr pasākums, lai nodrošinātu, ka šīs finansējums tikt izmantots pienācīgi. Pirmkārt, no 2005. gada 1. janvāra um, Eh, pārvaldības eh, pasākumi tika uzskatīti par ne, nepiemērotiem šī finansējuma saņemšanai. Eh, Otrakārt, 2009. gadā, 29. gada jūn, 29. jūnijā 2007. gadā 207 miljoni eiro uh, bija piešķirti un pusi no tā piešķīra Eiropas uh, sociālais fonds. Mēs finansējam šos projektus ar priekšnoteikumu, ka Itālijas iestādes izstrādā atkritumu apsaimniekošanas plānu, ko apstiprinās arī komisija. Uh, Rīt komisija prezentēs um, tādu kā ziņojumu par situāciju, un tajās varēs arī redzēt, cik atšķirīgi dalībvalstīs notiek atkritumu apsaimniekošana. Un mēs redzam, ka ja e, sistēma darbojas efektīvi, tad praktiski gandrīz vispār nav nepieciešams veidot šīs lielās atkritumu atkritumu poligonus. Tā ir joma, kurā arī var radīt darba vietas, var samazināt ietekmi uz vidi, un es ceru, ka šī krīze izvērtīsies jaunā iespējā iest, iestādēm izveidot un ļaus izveidot efektīvu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, Komisija cer, ka jaunais atkrituma apsaimniekošanas plāns kampānijā būs pārliecinošs, ka tajā būs paredzēta infrastruktūra un Itālijas izstādes izteiks apņemšanos projektus īstenot bez šķēršļiem. Es Uh, noslēguma runā pievērsīšos arī dažiem no jautājumiem, ko jūs man uzdevāt. Paldies! Tagad runās politisko grupu pārstāvji. Mēs sāksim ar tautas partiju. Maconī kundze lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es pateicos komisāram, kurš atgādināja, ka lūgumrakstu komiteja spēlēja aktīvu lomu uh, Un tas skaidri parāda, ka šī komiteja tiešām interesējas um, par situāciju, uh, lai pilsoņi varētu iesaistīties. Kā jau tika teikts, um, izpildvara reģionā pēdējos mēnešos īsteno dialogu ar Eiropas komisiju, lai rīkotos citādāk nekā iepriekšējos gados, bet nebūs nekāda brīnuma. Protams, situācija ir dramatiska, kas izveidojusies 15 gadu laikā, kad nav nekādas darbības bijušas, un At, 2010. Eh, gada martā Eiropas Savienības tiesa pasludināja spriedumu, bet pēc būtības eh, situācija e, sākās jau 2007. gadā. Kopš tā laika situācija tomēr ir mainījusies, ir bijušas trīs vizītes um, no reģiona Brisele un ir, chronoloģiski ir um, lielā mērā īstenota. Vispirms es gribētu teikt, ka daudzi pasākumi ir ieviesti attiecībā uz pilsētu cietajiem atkritumiem, ir um, daudzi um, plāni, kas tikuši koriģēti. Komisija 30. aprīlī apstiprināja plānu. Uh, plāns jau ir ticis uzsāks īstenot, tā ir procedūras attiecībā uz konkursu un tā tālāk dažādiem reģioniem. Uh, ir 270 pārstāvādas kompostēšanas iekārtu, pārstāvādas iekārtu, dažādas tradicionālās uh, platformas un, un to visu pār kontrolē arī komisija par to var tikai priecāties. Attiecībā uz uzkrātajiem atkritumiem eh, nu, ir pieņemta lēmumi par eh, to, ka pagaidām tiek pārvietoti atkritumi, gaidot galīgo lēmumu. Reģionālā budžeta ietvaros izdevās īstenot nepieciešamos pasākumus, un kā jau tika teikts, termiņi, lai piemērotos nepieciešamajiem pasākumiem, ir starp 12 un 24 mēnešiem. Jebkurā gadījumā ir iespējams novērtēt situācijas attīstību laikā. Mums ir jābūt realistiem attiecībā uz darāmajiem darbiem, un, manuprāt, visas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem ir. Um, Kā jau minēja komisārs attiecībā uz uh, sodu piemērošanu pagaidām nav pamata, es ceru, ka tās nebūs instrumentalizētas debates, uh, kas būs uh, tikai politisko partiju interesēs. Uh, nepieciešams kampānijas reģionā rast risinājumu problēmām. Esmu uh, man ir pārliecība, ka mm, kopīgā rezolūcija būs pozitīva, pretējā gadījumā mēs tikai zaudēsim laiku un tiks nodarīts papildu kaitējums. Paldies! Dārgie kolēģi, es gribētu teikt, ka Maconi kundze ievēroja savu, sev atvēlēto laiku, bet es lūdzu visiem jums ievērot atvēlēto laiku. un lasīt tekstu tādā veidā, lai tūkiem būtu iespējams sekot līdz jūsu runai. Tagad došu vārdu Pirlo kungam no sociālas un demokrāta grupas. Dārgie kolēģi, priekšsēdētājs kundze, sarežģītā problēma krīzes atkritumo jomā atstāja būtisku ietekmi uz vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Uh, Mums nepieciešams iesaistīties kā Eiropas Savienības pārstāvjiem, lai šāda situācija nevar, nu, vairāk neturpinātos. Un mēs vēršamies pie vietējām iestādēm, lai tās rosinātu pieņemt ticamus pasākumus, kas ļautu kampānijai iziet no šīs krīzes situācijas. Daudz tika runāts par steidzamību attiecībā uz atkritumiem, bet īsti labi nav zināma situācija. Kampānija ir apņēmusies um, izstrādāt reģionālo plānu 2010. gadā, tā ka tas ir atlikts līdz 2011. gada martam. Situāciju var pārvaldīt, ja mēs uh, saprotam, ar ko ir saistīta uh, šāda laika nobīde, bet, uh, diemžēl, uh, noziedzīgās struktūras izmanto šo situāciju. Itālijas valdība uzskatīja, uh, ka vairs nav nekādas steidzamības attiecībā uz um, atkritumu pārvaldīšanu reģionā un ka to var izdarīt vietējās iestādes. Bet situācija kļūst aizvien sarežģītāka, it īpaši Neapolē, kur dzīvo 52% no reģiona iedzīvotājiem. Jārod um, mērķtiecīgs un efektīvs risinājums. Ir tikušas pieliktas pūles um, atkritumu šķirošanas jomā un nepieciešams uzklausīt vietējo administrāciju arī dzan, kas saduras eh, jau pirmām kārtām ar eh, šo eh, problemātisko situāciju. Tieši viņi zvana trauksmes zvanu un nepieciešams rast adekvātus poligonus un e, pievērst uzmanību arī tam, kas ir ticis darīts iepriekš. Un izvairīties no tā, ka uh, pilsētas atkritumu savākšana tiek principā paralizēta. Līdz ar to mēs gaidām komisijas reakciju par plānu, ko iesniegs kampaņas reģions. Paldies! Paldies, Alfāno kungs no Aldi pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! kampānijas reģiona atkritumu krīze ir struktūrāla problēma. Es tomēr gribētu ka, teikt, ka mums jāapzinās, ka kampānijas iedzīvotāji turpina dzīvot un mirt atkritumu vidū. Un eh, gan labējie, gan kreisie ir tie, kam jāuzņemas atbildība reģionā. Eh, nevar atbildību pārlikt uz iedzīvotājiem, kas ir kļuvuši par upuriem šādā neveselīgā vidē nepieciešams patiesas risinājums, pretējā gadījumā eh, mūsu iesaiste būs veltīga. Ne jau uh, radot eh, sadedzināšanas iekārtas, kas nav pretrunā Eiropas normām, mēs atrisināsim problēmu. Uh, pastāv direktīva par atkritumiem, ir integrētais atkrituma pārstrādes cikls, Tas ir apbūtais loks, kas uh, ietekmē iedzīvotāju veselību un uh, nodarbinātību. Mums ir jāapzinās, ka uh, arī uh, ka tas ir mafijas ietekmes reģions, kas darbojas ne tikai dienvidos, bet pēdējos gados arī ziemeļos. Es uzdodu jautājumu komisijai, kā rīkoties, uh, lai atrisināt to problēmu un izvairītos no tā, ka iedzīvotāji turpina ciest un teritorija tiek militarizēta. Vai jūs domājat, ka būtu nepieciešams uzsākt um, procedūru par pārkāpumu un kā, uh, kā uh, komisija um, rīkosies attiecībā uz lēmumu, kas pieņems 2010. gadā, to starp tā 9. pantu attiecībā uz atkritumu pārstrādes iekārtām. Paldies! Paldies, un zaļo grupas vārdā došu vārdu Lichtenbergeres kundzei uz pusotru minūti. Paldies! Pēc tautas partijas pārstāvis pasaciņām es gribētu atgriezties pie realitātes. Itālija tika Tātad spriedums Itālijai bija taisnīgs, Itālija neievēroja noteikto termiņu un uh, iespējams, ka m, mm, pati tad reģiona valdība nerīkojās pareizi, bet situācija ir visai nopietna. Atbildīgie vienkārši ievelk uh, uh, situāciju vai kavējas rīkoties tik ilgi, kamēr situācija ir pasliktinājusies jau maksimāli, jau uz ielām guļ um, atkritumi, turklāt arī indīgie atkritumi no rūpnīcām, tad šobrīd situācija ir tāda, ka šos atkritumus var vienkārši sagrūst kādā atkrituma poligonā, un šīs debatas nav tikai par Itāliju. Tas ir gadījums, kurā netika ievērota Eiropas Savienības likumdošana, un ja šāda rīcība, ja mēs to vērosim arī citās valstīs, tad, eh, tas, tad tiešām mēs piedzīvosim vienu skandālu pēc otra. jo pašreiz notiek tā, ka pret cilvēku demonstrācijām tiek uh, laisti darbā policisti, jo cilvēki protestē pret to, ka inti, indīgie atkritumi vienkārši tiek atstāti uz ielām un ir pareizi Uh, apcirpt atbalsta līdzekļus, ir jābūt beidzot jūtamiem pasākumiem, lai, jo runa ir par to, ka netiek ievērot Eiropas Savienības likumdošana. Grazie, credo, ka lono. Paldies. Eh, Higins kungs nav klāt, tad dosim vārdu Rosī kungam minūti. Paldies, priekšsēdus kundze atkrituma apsaimniekošanas plāns tagad ir jāīsteno, jāīsteno šķirot atkritumu savākšanai un tikai beigās sadedzināšana. Jaunas sankcijas nebūtu vietā, vainīgi nav Liga Norne, citi politiskie spēki, tā kā jūs piedariet citiem politiskiem spēkiem, attiecībā uz zaļiem, jā, pat ministrs bija tur, e, kampānijā jau gadu desmitiem ir atkrituma apsaimniekošanas problēma, jo daudz līdzekļu tam atvēlēti, joprojām krīze turpinās, attaisnojumi nav atbildība, ir Itālijas ziemeļos kolēģis sacīja, ka tur tagad pat esot uh, e, ziemeļitālijas atkritumi uh, e, Neapols ielās tā nav tiesa. Ir runa par pašvaldībām, kas daļai mafijai ir devuši brīvs rokas, lai nelegāli varētu uh, risināt situāciju. Otrakārt, nevarēja eh, tikt norādīts piemērot poligonu vietas. Kas mums ir nepieciešams, lai kampānijas uh, cilvēkiem būtu drosme ar savām balsīm uh, vēlēšanās uh, nespējīgas uh, uh, politiķis izbalsot? Vērtmans Honis pusotru minūtu. Uh, Darbie kolēģi, jau 14 gadus turpinās akrituma krīze kampānijā, eh, depo, eh, poligoni ir pārpildīti, jauna deponija celšana bloķē eh, pašvaldības pilsoņu neustic, ne, neusticību, kurām atkrituma apsaimniekošanas projektam saistīts arī to, ka politiķi solījuši ļoti daudz šajā laikā, bet gandrīz nekas nav izpildīts no solījumiem. Līdz šim problēma risinājumi bija. Uh, turadzīgi e, pārējais pasākumi. Īpašas komisijas tika izveidotas, bet tām neuzlika pat par pienākumu informēt e, vietējos iedzīvotājus un varas iestādes. No otras puses, e, ikdien tiek ražoti jauni atkritumi, kas savā apjomā būtiski pārsniedz Eiropas vidējos rādītājus, un reciklēšanai un atkritumu šķirošanai gandrīz netiek pievērsta uzmanība pietrūkst eh, eh, apziņas par eh, vides problēmām. Kampānija ir piesāņots reģions, vēža rādītāji un citas slimības attiec, bērniem un citiem cilvēkiem Neapols apkaimē ir nesamērīgi augsti un tāpēc ir steidzīgi jāizsino efektīvu pasākumu. Paldies! Tagad Um, Rivelīnī uh, kungs, uh, kas runās pats savā vārdā. Paldies priekšēdas kundze, paldies Zeber kungam un visiem kolēģiem, kas man pilnvaroja uh, runāt, bet kampaņā ir jau zinām pozitīvu pasākumu vērojam. Tādēļ 260. pānta procedūras iedarbināšana, eh, naudas sodu uzlikšana eh, nebūtu piemērota. Reģionālā eh, valdība, kas strādā tikai dažus mēnešus, jau ir izstrādājusi īpašu apsainiekošanas plānu, ir uzsākta laba politika šķirotē atkritumu savākšanai, ir uzsākts iniciatīvas, lai atkritumu apjomu kopumā samazinātu, ir noticis. Uh, konkursu sadedzināšanas iekārtai ir uzsākt procedūra sadedzināšanas iekārtai e, Austrumneapolē. E, Politika vērs uz to ne tikai attīrīt pilsētu, bet arī izstrādāt integrētu apkritumu apsainiekošanas ciklu ar mazāku atkritumu daudzumu, modernām iekārtām, lai iz, e, arī ekobala ekoakritums likvidētu un jaunas deponijas vecās deponijas savest kārtībā. Tagad ir jāsoda um, um, vainīgie zaļo un kreiso bijušie uh, pašvaldību vadītāji, kā arī daži Ziemeļitālijas personas, kas ir izmantojuši situāciju kampānijai, lai uh, toksiskos atkritumus tur izgāst. Eiropas Savienība jāpalīdz kampānijai bez aizspriedumiem. Uh, bez aizturs mums jāstrādā par labu, nevis pret kampāniju tikai, lai, eh, un šeit nedrīkst arī ideoloģiski apsvērumi mūs vadīt. Ja mēs uzliksim finanšu sodas kampānijai, vai tad ar to mēs eh, problēmas atrisināsim? Paldies! Tagad vārds demagīstris kungam minūte. Pēc Berluskonī valdības eh, meliem 2008. gadā kad Itālijā tika sacīts, ka atkrituma apsaimniekošanas problēmas ir atrisināts, ir jauki, ka Eiropas Savienība tagad bloķē e, finanšu atbalstu, kamēr e, vidē draudzīgāks vidas apsaimniekošanas e, cikls nav izstrādāts. Ir runa par reciklēšanu un kompostēšanu, un tas nav prezidenta Kaldoro plāns, kas šīs e, Kajana Tarcina tar un e, Dvezu nacionālā plānā arī izstrādāja šīs trakās, eh, šos trakos poligons novietojis. Eh, arī sadedzināšanas iekārtas eh, izraisa vēzi un smagas slimības. 13 gadus jau pastāv šī krīze atkrituma apsainiekošanai, labie un kreisie uzņēmēji un kamora visi sadarbojās un gūst labumu no šīs krīzes. Um, ģimenes tiek kriminalizētas eh, un valsts kopumā var teikt, ko valdība darījusi, lai eh, uzlabotu situācijas jautāju. Paldies vārds Speronīkungam vienu minūtu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšstādātājs kundze centralizējošā un birokrātiskā Eiropa nenošķir uh, dažādas lietas teritoriālajā līmenī un starp dažādām administratīvajām teritorijām dalībvalstīs. Atbildīgie par traģisko situāciju kampānijā uh, tiek apgalvots, ka tie ir uh, iedzīvotāji. Es noraidu šādus šādas apsūdzības, kas vērstas uz iedzīvotājiem, un atgādinu, ka kampānijas iedzīvotāji ir ievēlējuši rīcību nespējīgu administrāciju, kas nespēja rīkoties. Kampānijai nav vajadzīgas šādas apsūdzības. Paldies! Baldasāvis kungam nākamajam vārds. Paldies priekšstādātājs kundze, komisāra kungs, dārgie kolēģi, es ar savu uzstāšanos negribu noliekt, ka situācija ir smaga, un tās ir neizbēgamas sekas administratīvajai un politiskajai nepietiekamībai, kas riskēja un riskēja joprojām nosmacēt pilsētu ar atkritumiem. Eh, Solegarda kungs, Lechtenbergeres kundze, uh, steidzamība kampānijā ir, un tas ir jau dramatiskāk, tāpēc, ka Neapoles pašvaldība un reģionālā kreiso valdība ar zaļajiem padomniekiem ir rīcība nespējīga. Nespēja izdarīt izvēli, kas nebūtu populārs, bet drosmīgs lēmums, lai izveidotu pārstrādes ciklu atkritumiem problēma tam, ka netiek pieņemts lēmums, ka viss notiek kaut kā uh, necaurskatāmi, raksturo to politisko uh, situāciju, kas bija. Es gribu iedrošināt tos cilvēkus, kas uzdeva jautājumus no dažādajām politiskajām grupām. Tagad Politiskā situācija ir pilnībā mainījusies. Nacionālā valdība ir izveidojusi atbildīgu reģionālo pārvaldību, kas ir gatava atrisināt krīzi, sadarbojoties ar iedzīvotājiem, parādot noteiktību, un tas notiek neskatoties uz pretestību eh, no atsevišķu um, struktūru puses ir paredzēts, ka drīz notiks atkritumu šķirošana un iz, izveidotas nepieciešamās pārstrādes iekārtas. Kritika, kas ir nepieciešama, patiesa instrumentalizēta un runā par sankcijām, tad, kad uh, tiek īstenoti pasākumi, um, kas uh, nepieciešami, nu, Mums ir jārīkojas sadarbībā ar Eiropas Savienību, uh, lai aizvērtu šo skumjo kampānijas uh, rastuvēs lapusi. Paldies! Paldies! Vārds Šnelhārta kungam uh, pusotru minūti. Priekšsēdus kundze, dāma un kungi, es ceru, ka šīs dienas diskusija būs starta šāviens. Uh, būtiskām izmaiņām atkrituma apsaimniekošanai kampānijā. Es domāju, ka Eiropas uh, kopienu tiesas uh, spriedums beidzot ir jāimplementē. Eiropas likumdošanai atkrituma apsaimniekošanai ir jātiek īstenot tieši reģionā. Otrakārt, kaitējumi, ko nelegālas uh, eh, poligoni radīja, tiem jātiek arī likvidētiem. Es zinu, pa ko es runāju. 20 gadus pēc uh, Eh, atkal apvienošanās Austrumvācijā mēs joprojām risinām eh, nelegāls vai slikts aprikuma apsaimniekošanas sekas. Bet, dāmas un kungi, es neuzskatu, ka eh, tas viss dos panākumus, ja mēs neķersimies pie ļaunuma saknēm. Un, dāmas un kungi, varam grozīt, kā gribam, un runāt par pārvaldību, bet tas ir mafijas struktūras, kas tur darbūs, un tās ir jāsagrauj. Pretējā gadījumā panākumu nebūs. Godīgi teikšu, ir četri priekšnoteikumi atkrituma apsaimniekošanas plāna izstrādi, tas tagad laikam arī ir, bet komisijai arī šeit vajadzētu piepalīdzēt. E, finanšu resursi ir jādod, lai e, reciklēšanas e, iekārtas izveidot. Treškārt ir jārada, jādod uzliet lielāk, smagāk sodu par nelegālo izmešanu un komisijai, Eiropolam, Eirojustam, uh, arī vajadzētu atbalstīt prokuratūru un policiju eh, cīnoties pret organizēto noziedzību. Nepieciešamais finansējums ir jābloķē tomēr, kamēr, eh, līdz kamēr šie priekšnoteikumi būs izpildīti. Tad es labprāt piekritīšu eh, finansējuma plūsmas atjaunošanai. Eh, paldies. Eh, vārds eh, komikungam puz, kundzei pusotru minūtu, dargā komisāra kundze, kolēģi, priekšēdas kundze. Vēlos skaidru nepārprotam pateikt, ka atkrituma apsaimniekošanas krīze kampānijā jau ir mazinājusies. Problēma sarežģīta, ir dažādas grūtības, bet ir nepieciešams laiks to atrisināt. Uh, Eh, jautājums, kas jāatbild mutiski. Eh, tur ir pieminēts eh, formulējumā 260. pant procedūras, procedūra iedarbināšana, bet sūdu uzlikšana situācija neatrisinās. Ja ir kritērijs dalībvalsts sodīšanai, tad tam ir jābūt objektīvam, bet objektīvi uh, šeit eh, vēl nav šī situācija iestājusies saskaņā ar kopienas tiesībām. Ir arī jāņem vērā, kā valsts rīkojas konkrētā situācija, un nevarētu sacīt, ka Itālija izvairītos no sadarbības. Komisāra kungs, jūs arī apstiprināt, ka komisijas iestādes cieši sadarbojas ar Itālijas varas iestādēm nacionālā un lokālā līmenī un būti eh, uzmanīgi seko situācijas attīstībai E, no Itālijas puses ir laba grība, situācija ir izcināta, jāuzsver, ka reģioniem ir e, piešķirta loma izstrādāt ne e, labu apsaimniekošanas prānu. Eiropā ir jāatbalsta Itālija un gal galā es gribu sacīt, ka Kampānijas reģions arī ir Itālija, vietība Itālijas savienībā pārsvēt, uh, varbūt dažs labs ir aizmirsis, kas uh, šajā kontekstā drīz. Paldies tagad Matēras kundzei pusotru minūtu. Paldies priekšsēdas kundze. Nerunāšu, lai tikai aizstāvētu savējos, bet uh, runāt par Eh, šo sodu iespējamo. Mums jāpārstāv savu pilsoņu intereses, kampānijas reģions, Itālijas valsts, pat labāk rada veselu apsaimniekošanas eh, sistēmu saskaņā ar kopienas likumdošanas prasībām. Atgādināšu, ka finansējums eh, no 2002. līdz 2006. gadam tika diezgan efektīvi izmantot 1,6 miljonu, tagad 1,1 miljonu nākamā finansējuma periodā, un kampānijas reģions ir 140 miljonu eiro izlietojis, lai reciklēšanas iekārts uh, izveidot uh, mitru no sausiem atkritumiem, drošas deponijas, uh, poligonus, uh, ir iekārts izveidotas, eh, ir veicināt eh, šķirotā atkrituma savākšanu, 2000 eh, ir, ir, ir 10 miljonu eiro, 110 miljonu eiro atkrituma apsaimniekošanai, 50 miljonu šķirotai atkrituma savākšanai atvēlēti un 2007 līdz 13 eh, gadam eh, kopā ar 1,6 miljardiem no um, iepriekšējā uh, finansējuma perioda, tas viss tomēr uh, to viss traucē šī kampaņa pret kampāniju, kas ir izvērsta. Daļa šo līdzekļu tika um, tāpēc iesaldēta. Tagad es gribu arī drīz pabeigt, ir svarīgi eh, komisijai un parlamentam apzināties objektīvās grūtības, ar kurām mēs e, saskarāmies pildot Eiropas kopienu tiesas spriedumu. Priekšēd pirmais runātājs brīvā mikrofona procedūrā Mirkanaits kundze. Priekšsēdus kundze, gribu izmantot šo iespēju pievērst jūsu uzmanību citiem atkritumu apsainīkošanas problēmu Eiropas Savienībā. Dažreiz centrālas varas iestādes un vietējās iestādes nepievērš pietiekošu uzmanību šīm problēmām. Vienā Lietuvas pilsētā uzņēmēji, kas vēlas uh, eh, sadzināšanas iekārtu uh, izveidot izplat e, nepatiesa informācija. Viņi apgalvo, ka tas esot tas pats kā atkartījumu šķirošana, un varas iestādes e, izlieks to nezinot, e, šo dezinformāciju ignorē. Aicina komisiju pievērst uzmanību šādiem pārkāpumiem, kad varas iestādes neizpilda ES direktīvu prasības un ES prioritātes attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu. Paldies! Paldies. Jāra kungam vārds. Prezidentin. Priekšsādātājs kundze. Eh, lūguma rakstu komiteja eh, sūtīja delegāciju iepazīties ar situāciju kampānijā. Nu, var redzēt, ka iestādēm ir ļoti jātiek galā ar ļoti lielu uzdevumu ir jārisina gan pagātnes problēmas, gan jādomā par to, kas notiks nākotnē. Kad mēs bijām tur, tad uh, nu, nemieri bija puslīdz apspiesti ar armijas palīdzību un tika izveidoti, bija izveidoti puslīdz lietojami atkritumu poligoni, daži no tiem nelegāli. Es domāju, ka Eiropas Savienības koncepcijai ir jābūt tādai, ka līdzekļus atbalstam tā piešķirs tad, ja vietējās iestādes aktīvi rīkosies, bet tās ir nepieciešams arī mudināt un uzmundrināt. Un parlaments nav ieinteresēts, uh, lai Itālija ciestu no soda, tai tai būtu jāmaksā soda nauda. Mēs gribam, lai problēma tiktu atrisināt visiem pieņemamā veidā. Paldies! Rivelīni kungs, lūdzu. Prezidente. Paldies, priekšādātāji. Eiropas Savienības atbalsta līdzekļi kas šobrīd ir bloķēti, ir taču domāti tieši šīs problēmas pārvarēšanai. Kāpēc vispār tos bija iespējams nobloķēt? Es gribētu uh, lūgt tos deputātus, kas šeit ir ievēlēti no kampānijas, um, novērst to, ka sodu saņem vietējie iedzīvotāji kampānijā. Nevajag ļauties politiskām provokācijām. Paldies! Tagad komisijas vārdā Potočņika kungs. Uh, Paldies! Paldies par jūsu komentāriem. Ir trīs vai četri jautājumi, par kuriem es gribētu runāt. Viens no tiem bieži tika pieminēts arī šajās debatēs. Situācija, protams, ir kritiska un ātri neko atrisināt nevarēs. Ir vērojamas dažas pozitīvas tendences, bet mums joprojām ir jāmeklē tāds sistēmisks risinājums, kā tikt galā ar uzdevumiem. Viegli nebūs, bet nekāda citas, citas izējas nav. Mēs domājam, ka galvenais partners, protams, ir Itālijas valsts, bet mums ir jāsadarbojas arī ar vietējām pašvaldībām, ar vietējām iestādēm bez šaubām. Un es uh, ar nepacietību gaidu jauno atkritumu apsaimniekošanas plāna projektu. To vērtēs eksperti un mani līdzstrādnieki. Es varu jums apsolīt, ka Itālija tiks vērtēta tieši tāpat kā jebkura cita dalība valsts, jo mums ir tomēr jāizrāda vienlīdzīga attieksme pret dalību valstīm. Runājot par pašu problēmu, tad es varu četros vārdos raksturot savu attieksmi. Es gribu būt uh, gan sniegt palīdzību, gan arī, protams, būt nepiekāpīgs attiecībā uz prasībām, kādas mums ir problēmai. Ir jāmeklē risinājums, bet ja nekas cits neatliks, tad būs jāuzliek soda nauda, jo tāds ir mans pienākums. Un sadarbojoties ar Itālijas iestādēm, es ļoti ceru, ka mums izdosies atrast risinājumu, jo mēs taču runājam par Itāļu veselību un arī Itālijas vidi. Otrs jautājums saistās ar atkritumu ietvaru vai pamata direktīvu. Tā ir jauna direktīva, un tajā ir ļoti skaidri pateikts, ka katra dalība valsts, katrai dalība valstī jāpiemēro tā saucamā atkritumu hierarhijas sistēma. Proti, ideālais risinājums ir vispār bez atkritumu saimniecība. Un tikai tad, ja citādi nav iespējams, tiek veidot atkritumu poligoni. Vērojot situāciju šobrīd un kā tā ir aprakstīta ziņojumā, kas iznāks rītdien, tad redzam, ka mums visvairāk datu ir no municipalitātēm, uh, un situāciju tur var novērtēt vislabāk, un ticat vai nē, piecās dalībvalstīs poligonos nonāk mazāk nekā 5% atkritumu, un ir arī dalībvalstis, kur vairāk nekā 80% atkritumu nonāk poligonos. Jūs redzat, cik lielas ir atšķirības starp Eiropas valstīm. Un mēs noteikti strādāsim ar šo jautājumu. Tie ir dati par eh, periodu no 2005. līdz 2007. gadam, ja dalība valstis tiešām grib, tad eh, stāvokli var mainīt un šobrīd mēs redzam, ka Eiropu var kā sadalīja divās daļās. Daļa valstu uzskata atkritumus par problēmu, citi savukārt redz tajos iespēju un pat izmanto tos peļņas gūšanai. Tāda ir realitāte. Izmantojot valsts iepirkuma sistēmu, uh, nu, tiek noteikts, kas nodarbosies ar atkritumu apsaimniekošanu, bet pirmām kārtām ir jānodrošina, lai jau no paša sākuma atkritumiem rodoties tie tiktu apsaimniekoti dalītā, pēc dalītās sistēmas. Un vēl viena lieta, gribētu atsaukties uz komentāru ka mums vajadzētu aktīvāk pievērsties atkritumu problēmām Eiropas Savienībā tieši saistībā ar līgumu laušanas procedūru. Certainly, we are looking horizontally. Mēs vērojam, kas notiek Eiropas Savienības likumdošanā tieši šajā jomā un vēl stingrāk vērosim to arī turpmāk. Un vēl mums, gan jums, Eiropas parlamentā, gan arī man kā atbildīgajam komisāram, ir jādara viss iespējamais, popularizējot šo ideju, ka atkritumu apsaimniekošana ļauj rast jaunas iespējas jaunatnē, cit, nākotnē, cita starpā arī ļauj gūt peļņu apsaimniekojot atkritumus. Un tas ir viens no faktoriem, kas ir nozīmīgs mūsu konkurētspējas nodrošināšanā pasaulē. Jūs varat man pie manis vērsties pēc desmit gadiem, es jums pastāstīšu, kāda ir situācija. Paldies, debats ir beigušās un uh, balsojums notiks nākamajā plenārsēdē.